<clears throat> Dzień dobry, witam koleżanki i koledzy, kolegów. Labdien, dāmas un kungi! Laipni aicināti uz sanāksmi. Sākam atkal plenārsēdi. Pirmais darba kārtības jautājums šorīt ir kopīgas debatas par 2012. gada budžetu.